ietaupīsiet gan manu, gan savu laiku. Tagad gribēju pateikt, kā priekšsēdētāja konferences 19. janvārī pieņēma darba kārtību, vai kāds vēlas izteikties par šo plenāru sesiju darba kārtību. Vēlējos jums paziņot sekojošo debates par neformālo Eiropadomu, kas notika šī gada 30. janvārī, notiks tagad no 15.10 līdz 16.40. Pēc tam būs jautājumu stunda ar Katrīnu Aštonu, kas sāksies 16.40 un ilgs vienu stundu. Pēc tam 17.40 sāksies debates par citiem tematiem. Iturgais Angulo ziņojums, ceru, ka pareizi izmantoju, eh, izrunāju uzvārdu, tiks apspriest ceturtdien ceturtdien eh, runājot par mutiskajiem jautājumiem, kas attiecas uz stabilitātes obligācijām. Šie jautājumi tiek pārlikti uz citu plenārsēdi, un tā vietā mēs apspriedīsim itur gaisa ziņojumu. Tālāk Nikolai ziņojums par sievietēm kara laikā. Pēc šī ziņojuma tiks apspriests Reigners ziņojums par uzņēmumu atrašanās vietu. Tālāk par uh, uzturvielu marķēšanu. Uh, šis jautājums eh, tiks, par to tiks balsots eh, tad, kad ir paredzēts balsojums. Vai kāds ir pret to? Neizskatos, ka visi entuziastiski atbalsta šo priekšlikumu, līdz ar to ir pieņemts mūsu šo divu dienu darba plāns. Tagad sekos Eiropas padomas un komisijas paziņojumi par 30.